Benissimo. Bene, cari colleghi, abbiamo aspettato qualche minuto, ma... Dargie kolēģi, mēs dažas minūtes jau pagaidījām, bet ilgāk mēs vairs nevaram gaidīt, jo mēs vēlamies arī šeit sveikt mūsu viesi un nelikt viņam pārāk ilgi gaidīt. Tātad sāksim darbu. Man ir liels prieks, ka mēs šeit ārlietu komitejā varam sveikt šodienas viesi, Stīvenu Vanakere, par, eh, runājot par Eiropas Savienības stratēģiju paplašināšanās jomā. Tas ir viens no tematiem, kas pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā tiek skatīts nedaudz savādāk padomas prezidentūrā, jo ir augstā pārstāvā ārlietās, bet joprojām ir tā, ka paplašināšanās kompetence ir eh, padomas prezidentūrai. Un tāpēc mums ir liels prieks, ka mēs ar jums varam šodien par to diskutēt. Pirms dažām dienām mums bija uh, tikšanās ar Fūlis kungu no komisijas. Viņš uh, mums izklāstīja, kādas tad uh, būs darbības viņa kompetences jomā. Uh, un uh, mēs uzklausījām arī komisijas uh, ieteikumus. Tagad padomē ir jāizsakās. Un uh, varbūt arī jādod uh, komisijai sarunu mandāts. Mēs paskatījāmies uh, ieteikumus, uh, attiecībā uz tām kandidātu valstīm, kas jau ir tikušas tālāk un kas tur vēl ir jādara. Eh, situācija valstīs ir ļoti atšķirīga, mm, ja mēs runājam par kandidātu valstīm. Mūs īpaši interesē tātad padomas viedoklis par šo jautājumu un gribētu jums uzreiz arī dot vārdu. Un tad eh, kolēģi varēs uh, turpināt debats ar jautājumiem. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs godātie Eiropas parlamenta deputāti. Man ir liels prieks, ka varu šodien būt šeit un diskutēt ar jums par šo procesu, kas vēsturiski ir bijis Eiropas saimas apvienošanas uh, centrā. Tā ir paplašanāšanās stratēģija tradicionāli um, prezidentūrā otrajā semestrī uh, pievēršas um, aktīvi šiem jautājumiem, jo decembris ir tas gada laiks, kad uh, dalība valstis veic izvērtējumu paplašanāšanās procesam, balstoties uz komisijas progresa ziņojumiem, un to mēs arī darīsim vispārējo lietu padomē pēc divām nedēļām 14. decembrī šeit Briselē. Un šajā izpratnē arī 2010. gads, protams, nav nekāds izņēmums, un Beļģijas prezidentūra uzņems savu atbildību. Uzņēmās to jau laicīgi, un mēs uh, jau esam paplašināšanās procesu noteikuši kā vienu no mūsu prioritātēm, par kuru mēs paziņojām jau jūnijā. Un jau no 1. jūlija es uh, sāku strādāt pie šī jautājuma kā tāds uh, godīgs starpnieks tātad runājot par eh, jaunajām un potenciālajām kandidātu valstīm, bet arī kā godīgs starpnieks attiecībā pret 27 dalību valstīm. Eh, Kad mēs runājam par kandidātu valstīm un potenciālajām kandidātu valstīm, tad eh, jāsaka godīgi, ka katras valsts sasniegumi ir tie, uz kuriem balstoties tiek vērtēts to progress un gatavība. Un tāpēc es redzu savu lomu Eh, tādā veidā, ka um, mums ir eh, jāstrādā ar šīm valstīm, un arī attiecībā pret dalību valstīm ir skaidrs, ka mēs 14. decembrī būsim gatavi izvērtēt, kādā situācijā mēs atrodamies un kādiem būtu jābūt turmākiem soļiem. Un es kā vispārējo lietu padomas priekšsēdētājs eh, uzskatu par savu prioritāti veicināt uh, Uh, skaidru signālu, kuram uh, visas valsts var piekrist, lai šo signālu sniegtu kandidātu valstīm. Šī te ikgadējā procedūra uh, nenozīmē, ka mēs drīkstam aizmirst, cik ļoti politiski svarīgs ir šis process. No 73. līdz 2007. gadam Eiropas Savienības dalībvalstu skaits ir palielinājies sešas reizes, tādas sešas paplašanāšanās ir bijušas. Uh, Un eh, tās ir bijušas ļoti atšķirīgas, jo katra valsts ir eh, gājusi savu ceļu un arī Eiropas Savienības integrācijas process ir bijis atšķirīgs. Neaizmirsīsim, ka uh, eh, 150 tūkstošu lapušu likumdošanas ir jāievieš dalību valstīs, pirms tās var uh, kļūt par dalību valstīm, tātad kandidātu valstīs. Un gribētu vērst uh, jūsu uzmanību uz uh, to, kas arī ietekmē šo pasākumu, proti, ka uh, mēs jau varam svinēt uh, Lisabonas līguma stāšanās uh, pirmo gada dienu. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība var turpināt paplašanāšanās procesu, saglabājot arī integrācijas aspektu. Es domāju, ka šīs diskusijas ir jāveido domājot par to, ka mēs dzīvojam sarežģītos ekonomikas apstākļos. Uh, kas izriet no uh, lielākās uh, ekonomikas krīzes kopš 29. gada, vismaz daži to tā vērtē, ir pieaugusi nedrošība gan Eiropas Savienībā, gan um, kandidātu valstīs, tur ir vajadzīgas reformas, un tad varbūt kāds varētu apšaubīt paplašanāšanās procesa nepieciešamību. Bet tā kā iepriekšējās paplašanāšanās kārtas rāda, tad uh, kandidātu valsts ne tikai uh, gūst labumu no lielākās brīvās tirzniecības zonas pasaulē, bet arī Eiropas Savienības pašas globālā konkurētspēja tikai iegūst, eh, ja iestājas jaunas dalība valstis. Un kā to ziņojumā komisija atgādina, tad kandidātu valstis tiešām dod ieguldījumu Eiropas 2020. 20. gada stratēģijas sasniegšanai. Uh, paplašinot e, ES noteikumu piemērošanas e, teritoriju, un tādēļ mūsu uzņēmumi var veiksmīgi darboties. Ekonomiskā nedrošība bieži vien uh, iet roku rokā ar bažām par drošību, bet uh, mūsdienās, kad ir pārobežu noziedzības tīkli, uh, Eh, šīs striktās prasības kandidātu valstīm likumdošanā un to ieviešanā veicina tiesiskumu izplatību un ieviešanu Eiropā un padara Eiropu drošāku katru dienu. Šie argumenti ir patiesi, bet um, tie varbūt nav pietiekami, lai pārliecinātu sabiedrību valstīs par to, ka paplašanāšanās ir nepieciešama, jo cilvēki ir satraukušies par globalizāciju un uh, prognozēm par Eiropas norietu. Lai garantētu plašāku sabiedrības atbalstu, kas ir nepieciešams, man šķiet, ka šeit ir vairāki aspekti, kas uh, ir šeit jāpiemina. Pirmkārt, sabiedrības viedokli nevar uzskatīt par nemainīgu. Uh, Uh, un uh, ka tas tāds būs vienmēr, un tāpēc komisijai un valdībai ir jāveicina uh, cilvēku informētība, skaidrojot paplašanāsnās procesa iespējas un plusus, un visiem iesaistītajiem ir jāuztur šī procesa ticamība. Un tiešām ir jāatzīst būtisks progress, ja tāds ir panākts, ja kandidāta valsts ir panākusi progresu. Uh, Uh, un nedrīkst runāt par uh, tādiem divpusējiem jautājumiem, kas nav Eiropas Savienības kompetencē. Bet uh, arī valstīm, kas iestājas Eiropas Savienībā, ir jābūt gatavām uzņemties dalību valstu pienākumus. Uh, Un tas nozīmē, ka kandidātu valstis eh, nedrīkst eh, sniegt pārdrošu solījumu saviem iedzīvotājiem. Tas ir eh, ceļš soli pa solim, veicot reformas, kas bieži vien var būt sāpīgas. Otrakārt ir jāveicina reģionālās sadarbības klimats. Un, protams, laicīgi atrisinot divpusējus strīdus, tas var nākt tikai par labu. Visi šie principi gadu gaitā ir apstiprinājušies Un pavisam nesen arī 2008. gada paplašanāšanās vienošanās. Un manuprāt, ja eh, tā ir vienīgā garantija respektēt šos eh, noteikumus, eh, lai varētu turpināt šo Eiropas apvienošanu. Šajā kontekstā vīzu liberalizācija uh, Rietumbalkāniem ir arī kā piemērs, kas jāpatur prātā. Tas parādīja, cik daudz mēs varam sasniegt, apvienojot stingrus noteikumus ar konkrētiem ieguvumiem. Un tas arī uzsver, cik svarīgi ir valdībām veidot saziņu, uh, informējot cilvēks par to, par kas šis process ir. Un tagad ļaujiet, dāmas un kungi, runāt par uh, progresu, kuru uh, Uh, ir sasniegušas pēdējos 12 mēnešos uh, kandidātu valsts un potenciālās kandidātu valstis, kam, uh, ir, kas vēlas Eiropas Savienības perspektīvu. Un tagad sākšu ar komisijas viedokli par Melnkalnas un Albānijas pieteikumu dalību Eiropas Savienībā. Attiecībā uz abām valstīm komisija atzīst, ka ir pozitīva attīstība, bet iesaka sarunas sākt pēc tam, kad uh, izšķirošās prioritātes tiks izpildītas. Attiecībā uz Melnkalni, ņemot vērā, ka uh, ir progress, kas pa, pa, vēl nav pabeigts, tomēr komisija iesaka uh, decembrī piešķirt šai valstī kandidātu valsts status, bet uh, sarunas uh, varēs sākt tikai tad, ja tiks panāktas progress uh, attiecībā uz septiņiem noteikumiem - tiesiskums, tiesu reforma, preses brīvība, vēlēšanu sistēmas reforma, cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību. Attiecībā uz Albāniju komisija uzsver, ka ir nepieciešams pastiprināt pūliņus, uh, lai uh, valsts varētu panākt vairāk pirms saņemtu kandidātu valsts statusu. Uh, un uh, sarunu sākšanas nosacījums ir pozitīva progresa sasniegšana. Un uh, tā kā Eiropas uh, parlaments veic, vēlas veicināt dialogu starp Albānijas partijām, tad droši vien tas jūs nepārsteigs, kā es teicu savām kolēģim Edmundam Astonaksto, Aksto ka atgriešanās pie uh, normāla parlamenta darbības ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Un tomēr šeit ir vajadzīgi papildus pasākumi no Tirānas puses. Uh, 12 uh, kritērijus, kurams ir noteikusi, un tur ir runa ne tikai par demokrātisko institūciju stabilitāti, bet arī par vēlēšanu reformu, tiesiskumu un arī cīņu pret korupciju un organizēto noziedzību. Tagad ļaujiet man pievērsties uh, tagadējām kandidātu valstīm. Sākšu ar Horvātiju. Es domāju, ka ar Horvātiju iestāšanās sarunas ir iegājušas finišu taisnē 23 no 35 sadaļām ir atvērtas un 22 ir noslēgtas. Ja tiks izpildīt kritēriji, tad uh, mēs ceram, ka 22. decembrī varēs noslēgt vēl vairākas sadaļas. Uh, kad būs trešā pie iestāšanās konference ar Horvātiju. Ir sāc, sākts arī darbs pie iestāšanās līguma sastādīšanas, kā to lēma padoma 2009. gada decembrī. Ir panākts progress būtiska eh, daudzās jomās, bet Horvātijai vēl joprojām ir pilnībā jāsadarbojas ar starptautisko kriminālu tiesu bijušajai Dienaslāvijai, uh, tā skaitā arī intensificējot uh, savus pūliņus, lai uh, sniegtu uh, pietiekams daudz dokumentu par um, uh, dažādiem noziegumiem. Arī konkurences un tiesu sistēmu jomā ir jāpanāk progress, un uh, šajā ziņā es atbalstu komisijas vēlmi sastādīt monitoringa ziņojumu par progresu uh, tiesiskuma un pamatiesību jomā līdz uh, nākamā gada martam, lai palīdzētu Horvātijai izvērtēt, kādi soļi vēl ir jāspēr, lai pilnībā nodrošinātu atbilstību iestāšanās brīdī. Otrkārt gribētu pievērsties uh, Turcijai. Uh, Turcija turpina savu politisko reformu procesu, bet joprojām pastāv bāžas par eh, ticības brīvību, vārda brīvību, dzimuma līdztiesību, minoritāšu tiesībām, arī tāpēc, ka tikai daļēji tiek eh, ieviesta šī te demokrātiskā atvērtība, par ko tika paziņots, eh, kas bija uzsvērts deklarācijā un arī ir, es gribētu paust eh, solidaritāti terorismu upuriem, un ir skaidrs, ka mēs sagaidām, ka skaidri tiks risināti uh, uh, kurdu jautājumi no Turcijas valdības puses. Un vēl vairāk ir jādara arī konstitucionālais labojumos. Uh, 12. septembrī bija referendums, kas nobalsoja pār, un tas ir solis pareizajā virzienā. Uh, Tautas atbalsts parāda, ka Turcijas sabiedrība vēlas stiprināt tiesiskumu un pamatbrīvību savā valstī, un lai to sasniegtu, eh, šeit ir divi svarīgi elementi. Pirmkārt, šīs referenduma paketnes ieviešana saskaņā ar ES standartiem, uh, un valdība gatavojas ievies šīs reformas, un tas mūs iedrošina, un otrkārt ir jāveic konsultācija process, lai veiktu tālākas konstitucionālās reformas. Nesenie paziņojumi no premjerministra Erdogāna puses par uh, uh, teksta sagatavošanu pēc nākamā pavasara vēlēšanām uh, lai uh, mainītu konstitūciju, kas tika pieņemta militārās valdības laikā, tas ir labs solis. Un visbeidzot, padomas secinājumi 2006. gadā, kas tika pieņemti, par to es runāju augusta vizītē Stambulā, lai gan privāti, gan publiski aicinātu uh, pilnīgu uh, asociācijas nolīgumu papildu protokolu ieviešanu un atsaistīti no ANO procesa par salas eh, atkal apvienošanu, kur es negribēju atvērt eh, šādu jautājumu risināšanu ES eh, pusē. Prezidentūra ir uzņēmusi kontaktus ar visām pusēm, lai normalizētu divpusējās attiecības ar Kipras republiku. Šie pūliņi ir bijuši tiešām intensīvi, un tur ietilpst arī prezidentūras zaļā gaisma komisijas ekspertu brīfingam par um, šiem jautājumiem arī Ankarā. Par tām sadaļām, kas nav bloķētas, uh, tur uh, padomu varbūt nevarēs uh, atvērt nevienu sarunu sadaļu šajā semestrī. Ja tas tā būs, tas uh, uh, būtu jāuztver kā tāds modinātājs zvans sarunās un jāstiprina politiskā apņēmība iziet no šīs trupceļa. Bet gribētu ļoti skaidri teikt, ka Beļģijas prezidentūra līdz pat pēdējai savas darbības dienai turpinās uh, veicināt šādas iespējas radīšanu, lai panāktu progresu šajā procesā. Tikai tad mēs varēsim atgriezties pie 2005. gada oktobra Uh, savstarpējām saistītām, kuras uzņēmās Eiropas Savienība un Turcija, lai uh, šo paplašanāšanos procesu veidotu abām pusēm um, pieņemam. Runājot par Islandi, man bija tas gods uh, um, vadīt pirmo konferenci jūlijā par Islandas pievienošanos, un uh, kolēģis Skarpa Dinsons, ministrs, uh, tātad uzskata, ka Īslandes uh, ciešās saiknes ar Eiropas Savienību būs ļoti būtiskas uh, iestāšanās sarunās, un tomēr Islande, Islandē būs uh, pilnībā jāpieņem un jāievieš Eiropas Savienības likumdošana, piemēram, attiecībā uz zivsēmniecību un vaļiem, un uh, jāatbilst arī dažādiem nostīmiem, kā piemēram finanšu pakalpojumu jomā. Uh, komisijas skrīninga procedūras rezultātus mēs varam sagaidīt tikai 2011. gadā. Kas attiecas uz bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju, jeb Fairam, ir panākts progress, un tomēr varbūt tas eh, ir tāds nevienmērīgs process. Eh, tiesas, eh, publiska administrācija, policija, militāra tiesība aizsardzība šajos jautājumos ir panākts progress. Komisijas ieteikums atsā, sākt sarunas uh, jau tika pieņemts 2009. gada oktobrī, bet kā jūs visi zinām, tad arī padomas eh, vienprātīgs lēmums ir vajadzīgs, lai sarunas varētu sākties. Un kā jau es atkārtoju to eh, kolēģim Antonio Milusovskim, kad es vadīju asociācijas padomu jūlijā, tad eh, ir jārod risinājums sarunu ceļā par šo nosaukumu jautājumu ANO kontekstā. Uh, un Skopjas valdībai ir jāturpina reformas tiesu neatkarības nodrošināšanā, vārda brīvības, plašsaziņas līdzekļos nodrošināšanā un citos jautājumos. Noslēgumā, dāmas un kungi, gribētu runāt par trim potenciālām kandidātu valstīm. Serbiju. Jūs zināt, ka Beļģijas prezidentūra veicināja konsensu panākšanu 25. oktobra vispārēlēt padomē lai komisija iesniegtu savu atzinumu par Serbijas uh, iestāju, atkārtojot, ka pilnvērtīga sadarbība ar Startautisko kriminālu tiesu bijušajā Dienslāvijai ir īpaši svarīgs nosacījums. Um, Ratko Mladičs un uh, Hačič ir uh, jānotver. Uh, ir nepieciešami lielāki pūliņi, lai eh, tiesu sistēmu padarītu neatkarīgāku, lai iznīdētu korupciju un organizēto noziedzību. Reģionālā līmenī es apsveicu Tādīča kungu par darbību, lai veicinātu samierināšanās procesu attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu un ņemot vērā Srebrenicas uh, eh, drūmos notikums un šo mantojumu. tika uh, ANO vispārējā asamblējā pieņemta rezolūcija, un uh, tas pavērt ceļu dialogu procesam starp uh, Belgrādu un Pristinu. Es uh, aicinu, lai šis dialogs uh, tiktu ātri uzsākts. Tagad par Bosniju un Hercegovinu pēc uh, oktobra vēlēšanām un 15 gadus pēc Daytonas miera nolieguma Bosnijas un Hercegovinas pilsoņi ir pilsīju, pelnījuši būtisku soli uz priekšu ceļā uz Eiropas integrāciju. Kad es tikos ar uh, savu kolēģi Van Alkalai pagājuši mēnesi, uh, to es viņam lūdzu nodot visiem politiskajiem dalībniekiem Bosnijā. Runājot par Eiropas perspektīvu, kopienām šajā valstī ir jārod kopīgs pamats, lai īstenot nepieciešamās reformas. Un tas iekļauj arī eh, konstitūcijas piemērošanu Eiropas eh, cilvēktiesību konvencijai un Eiropas likuma ieviešanai. Un visbeidzot, eh, ir jāizdara viss, lai varētu slēgt augstā pārstāvju biroju šajā valstī. Un visbeidzot par Kosovu. Uh, ir eh, bijusi pozitīvs decentralizācijas eh, process un arī pašvaldību vēlēšanas Serbu reģionos. Eiropas tiesiskuma Euleks misija ir darbojusies veiksmīgi, un tomēr pastāv būtiskas bažas eh, par tiesiskumu jomu, jo īpaši cīņa pret korupciju, organizēto noziedzību un naudas atmaskāšanu respektējot eh, dažādās pozīcijas eh, dalību valstu starpā par Kosovas statusu, padomu tomēr nolēma atbalstīt eh, Kosovas centienus, un tā ir panākusi progresa ceļā uz Eiropas Savienību. Varētu būt arī iespējams tiesniecības nolīgums un arī dialogs par vīzu liberalizāciju protams, ir jārunā tad arī par bēgļu atgriešanos. Tie ir skaidri e, norādījumi no Eiropas Savienības, un mēs ne, nedrīkstam aizmirst Kosovas iedzīvotājs. Dāmas un kungi, Rietumbalkāni un uh, uzsvarot Eiropas perspektīvu valstīm, kuras vēl nesen karoja savā starpā, uh, liek mums atcerēties, kas bija Eiropas integrācijas projekta pamats un sākums pirms 60 gadiem - cilvēku vēlme pēc miera un stabilitātes. Kopš tā laika šis smagi izcīnītais mieris ir devis augļus, kopējo labklājību, un, protams, visi reģionālajie jautājumi arī vēl nav atrisināti. Uh, Rietumu Balkāni ir uh, veicinājuši savu sadarbību, bet tomēr joprojām pastāv spriedz, par ko iepriekš runāju. Un uh, arī citas uh, paplašanāšanās uh, attīstības, vai ja nebūs šādas tieksmes, tas var radīt spriedzi, un tāpēc ir jābūt politiskai apņēmībai šeit virzīties uz priekšu. The lasting support of our citizen This process will. Šis eh, process ar tā palīdzību eh, tiks eh, paaugstināts miers reģionā. Paldies, priekšstādāja kungs, paldies, dāmas un kungi, paldies komitējai par to, kā mani klausījāties ar tādu uzmanību. Paldies! Paldies! Ministra kungs, sāksim debats! Sala Franka kungs, jums tiek tos vārds. Paldies! Priekšētāja kungs. Liels eh, paldies par šo te ainu, ko jūs eh, uzbūrāt. Tātad eh, par, par iespējām kandidātu, par kandidātu valstīm. Es eh, piekrītu ministrs jūsu vērtējumam, ka visām kandidātu valstīm tas ir eh, jāvērtē pēc to nopelniem. Bet arī ņemot vērā pašreizējos apstākļus, es domāju, ka politiskā griba ir nepieciešams apstākļus. Ir svarīgi apstākļi eh, valstī, protams, varbūt svarīgi pārējais apstākļi, bet vispārējie apstākļi arī ir jāņem vērā. Tāpēc es jums vēlētos jautāt, ministra kungs, jo sevišķi par. Tātad šis ir ilgtermiņa pasākums. Jūs runājāt par, uh, par, par, par nākamo uh, prezidentūru, trīs prezidentūru strādā kopā šajā trio. Tās ir, tas ir Eiropas uh, Savienības kopējie, kopējie pūliņi, un es jautāju par apstākļiem, bet jūs neteicāt, ka tad 1. decembrī mēs atzīmējām uh, Lisabonas līguma pirmo gada dienu. Par, ar, eh, un arī ārēju arē attiecību mm, iestādes eh, izveidošanu. Un tā tad uh, septembrī mēs nevarējām Eh, tad Rampēja kungs nevarēja runāt eh, ANO ģenerālajā asamblējā, tāpēc eh, tātad vai jūs varat redzēt kādu pozitīvu ietekmi, kāda ir bijusi Lisabonas līgumam? Un attiecībā uz tātad sīkākām detaļām uz valsts aprakstiem kāds ir vispārējais eh, klimats, ņemot vērā pašreizējo finanšu krīzi, kāda ir Eiropā, kāda ir atmosfēra padomē attiecībā uz šo jautājumu. Vai, vai ir kādi stimuli balsoties uz izvēlētajām prioritātēm šajā procesā, vai arī ņemot vērā ekonomisko nedrošību, ņemot vērā budžeta debatas un samierināšanos ar padomu, vai mēs eh, darbojamies kā parasti. Uh, Vai jūs domājat, ka padomas decembrī pieņemtais lēmums, vai tajā būs eh, jauni stimuli uh, Eiropas paplašanāšanai? Paldies! Paldies, Salafrānkas kungs! Un tagad uh, Flotras uh, kundze, kura vada uh, delegāciju attiecībām ar Turciju. Paldies, priekšētāji kungs! Paldies par jūsu prezentāciju šajā pēcpusdienā! Jūs eh, pārstāvat eh, pazomas prezidentūru, un es pievienojos jūsu viedoklim par to, ka pavasināšanās process ir ārkārtīgi politisks, un dažkārt eh, tas ir ļoti jūtīgs. Un tas ir jo sevišķi patiesi runājot par Turciju, un daudzi no izražītajiem argumentiem tad, tad ekonomiskā krīze kā iemesls, lai palielinātu procesu vai tad to ciešāk uh, aplūkot. Bet es domāju, ka uh, tad ņemot vērā Turcijas izaugsmi un ņemot vērā tās darba tirgus apmērus, uh, daži no mums var tikai var sapņot par Turcijas izaugsmas apmēriem. Un tas ir ilgspējīgi, un tā ir ilgspējīga izaugsme. Tomēr, ja kurā gadījumā Es nedomāju, ka to var izmantot kā iemeslu uh, attiecībā uz Turcijas iestāšanos. Es piekrītu arī tam, ka Turcijai vajag dot vēstījumu tad par tiesiskumu, par reformu īstenošanu, un kad Eiropas parlaments ap, apmeklēja Turciju, arī tas, tas arī tika minēts. Un tur es vēlētos zināt, kādu vēstījumu jūs pats uh, eh, vēlaties uh, eh, sniegt uh, eh, padoms locekļiem attiecībā uz Turciju. Mums pašiem ir mm, jāraida skaidri vēstījumi Turcijai, bet mums ir jānoskaidro, kāda ir mūsu stratēģija, ko sasniegt. Un mums ir jāpārliecinās par to, ka process, kuru ievēro padome, ka tas ir godīgs un loģisks. Būtu žēl uh, un būtu tiešām ļoti uztraucoši, ja jūsu prezidentūras laikā tad valstī, kura, kura ir ļoti dinamiska, atbalstot paplašināšanās procesu, tas tiešām būtu žēl, ja še, šīs prezidentūras laikā netiktu atvērtā uh, šī te uh, nodaļa paplašināšanās tad ir, ir atvērta nodaļa par uh, konkurētspēju, un tāpēc es vēlētos zināt, kādu vēstījumu jūs vēlties uh, raidīt padomēji. Varbūt ņemot vērā uh, kādu sagatavošanās darbu, kas ir veikts padomē, lai mēs zinātu, ka mēs esam uz pareizā ceļa, ka mums ir skaidrs, pie, skaidra pieeja, kura respektē abas puses Es domāju, ka eh, dažu cilvēku bažas var būt ļoti negatīvas. Tām var būt negatīvas sekas gan Eiropā, gan, gan de demokrātiskajām reformām Turcijā. Un tāpēc es domāju, ka ļoti svarīgi, ka jūs kā padomas prezidentūra mēģināt eh, uzņemties iniciatīvas tādā veidā, lai mēs tiešām varētu eh, iz, izkļūt no šī tā lēnā procesa. Hačī kungs, tātad um, referents pār Sērbiju. Ministra kungs, es vēlētos jums uh, pajautāt pār jūsu uh, pūliņiem uh, virzīt uz priekšu situāciju Kiprā. Es nejautāju par Turciju, nejautāju par attieksmi pret Turciju, bet es runāju par sarunām, uh, lai pārvalētu pašreizējo situāciju. un lai nākotnē nebūtu vārdarbības. Vai jūs prezidentūras eh, laikā, tad, tad jūs esat uh, to gatavs darīt, pirms jūsu termiņš ir beidzies? Paldies! Um, Angurakis kungs. Eh, paldies, priekšsādātāji, man ir trīs jautājumi. prezidentūrai, un jūs arī šķimies ar kungam. Viņš runāja par zināmām bažām. Attiecībā ar nolīgumu par bijušo uh, Dienvidslāvijas republiku. Vai jūs varētu paskaidrot, uz ko tieši viņš uh, attiecās, kādas bija šīs bažas? Tas mans pirmais jautājums. Un otrais jautājums Vai jūs sapratāt šo jautājumu? Jautā, e, jautā, runātājs jautā. Es nepieminēju. Es atsaucos uz Okrid nolīgumu. Tā es sapratu. vai jums ir kādas īpašas bažas? attiecībā uz šī nolīguma īstenošanu. Kādas ir jūsu uh, bažas? To es vēlētos zināt attiecībā uz Okrid nolīgumu. Un otrais jautājums attiecībā uz Horvātiju. Esmu lasījis, ka Eirobar, Eirobarometrā m, mm, aptauju tad vairākums eh, kurdu ir pret uh, dalību Eiropas Savienībā. Vai jūs zināt, kādi tam ir iemesli? Vai kādas ir sekas un vai jūs par tām zināt? Un uh, trešais un pēdējais jautājums attiecībā uz notikumiem Bosnijā Hercegovinā. Jo sevišķi ANO augstajā komisijā. Es vēlētu zināt, kāds šajā sakarā ir termiņš un arī saistībā ar Kosovas uh, statusu Eiropas Savienības līmenī padomē. saistībā ar Eiropas struktūrām. Kādi šeit ir notikumi saistībā ar Kosovas situāciju? Tātad eh, jūs sevišķi kā ir ar valstīm, kuras nav atzinušas Kosovas neatkarību. Paldies, Anguraks kungs. Tagad vārds eh, Vaselt kungam. Jā, priekšsēdētāja kungs, mēs jau esam arī šeit, lai uzzinātu kaut ko jaunu, tāpēc, ka pavisam konkrēti jautājums. Pir pirmais jautājums. Vai jūs uh, domājat, ka līdz gada beigām jūs vēl varēsiet eh, noslaukt kādas sadaļas ar Horvātiju sarunās, un ja jā, tad cik sadaļas? Un eh, vai jūs domājat, ka Ungārijas prezidentūras laikā varēs noslēgt šīs sarunas? Tas bija pirmais jautājums, un otrais jautājums. Vai jūs plānojat vēl decembrī padomē panākt to, ka um, Fairom, jeb Matedonija, nākamgad vēl saņem datumu sarunu sākšanai. Tie ir man abi konkrētie jautājumi. Grazie, Onore. Paldies, Postata kungs. Vārds eh, Kornelisena kungam. Eh, dažas, eh, daži komentāri attiecībā par. par um, kriminālu tiesu. Ik, ik, ik tigre eh, kriminālu tiesu. Es domāju, ka vairākām Eiropas eh, valstīm vajadzētu rast kopīgu pamatu, izveidot vienotu mm, stingru nostāju. IC ir zināmas nesaskaņas. Un šķiet, ka tur ir viens mērķis un vēstījums, kādu esmu dzirdējis arī no cilvēkiem Bosnijā, ir tāds, ka mēs eh, vēlētos uh, izbeigt darbību pēc iespējas ātrāk, bet es domāju, ka ir vajadzīgs uh, tieši pretējais uh, lēmums, es, ka mums ir nepieciešams atstāt spēkus, cik vien tas ilgi būs nepieciešams. Un kopā ar Eiropas komisiju un augstāko pārstāvi vajadzētu veidot šo procesu jaunai konstitūcijai, vai, ir, vai tad ir kādi jauni notikumi saistībā ar šo jautājumu. Attiecībā uz Serbiju 25. oktobra padomas lēmums, eh, tajā ir minēts, ka padome sniegt vajadzīgo palīdzību Serbijai. Excellent idea. Um, and... Par Malīšu un Hadičs, un vajadzētu būt, viņiem vajadzētu būt uh, ļoti aktīviem uh, palīdzības sniegšanā. Un es domāju, vai uh, var runāt par veidiem, kā to darīt. Un attiecībā uz Maķedoniju. Iepriekšējā reizē, kad runāju ar cilvēkiem Maķedonijām, Eiropas Savienības uzticamība, tie, ja tur ir apdraudēti, cilvēki jūt, ka uh, viņi vairāk vai mazāk tiek šantažēti. Un, to, un šantāžu veids tātad eh, eh, valsts, kur nav Eiropas Savienībā, vai padome. Tātad vai uz Grieķiju tiek veikts spiediens. Tātad attiecībā uz Maķedonijas progresu. Paldies, Kornelis kundze. Tagad Šeflins kundze. Kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Divi jautājumi. Pirmkārt, kā Beļģijas prezidentūra redz uh, savu mantojumu, ko tā nodos Ungārijas prezidentūrai? Kā jūs vērtējat, kā jūsu prezidentūra ir strādājusi un vai jums ir konkrēti ieteikumi Ungārijas prezidentūrai? Varbūt šajā kontekstā jūs varētu padomāt par uh, prezidentūras institūciju, jo uh, šī te prezidentūra trio iespēja ir tāda uh, jauna. Uh, Jūs minējāt dažus uzdevumus, kas eh, dalību valstu eh, valdībām ir jāveic attiecībā pret saviem iedzīvotājiem. Tas ir ļoti uh, grūts jautājums, un mēs cenšamies tajā neiedziļināties, bet problēma ir tāda, ka Eiropas demos, un ja mēs domājam, ka kaut kas tāds pastāv, uh, Uh, varētu tomēr gribēt izteikties par savu paplašināšanos. Tātad, ja mēs runājam par paplašināšanos, tā nav tikai valsts pievienošanās, bet arī Eiropas demos paplašanās. Kā jūs šo problēmu gatavojaties risināt? Grazie, onorevole Šefin. Eh, no, no, altre... Paldies. Nu, ko, skatos, ka man tikai vēl viens eh, runātājs, Lunčekas kundze, un vēl Taneka kundze arī. Lunčekas kundze un bez tam Taneka kungs. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Cienamais uh, eh, ministri, padoms priekšsēdētāji, nezinu īsti, kā jūs uh, uzrunāt. Nu, var arī vārdā vēlties, Stīven. Kāpēc ne? Noteikti tā visiem būs vieglāk, ja sauksim viens otru vārdā. Nu, sveikārais katrā ziņā. Un atvainojos, ka nedaudz aizkavējos, man bija sanāksme ar Rumānijas pārstāvjiem, tā kā man nācās tur tad, vienlaikus tā kā divās vietās būt, kas nav īsti viegli līdz galam nedzirdēju, ko jūs sacījāt, bet esmu referenta Kosovas jautājumos šī parlamenta sastāvā un divas nedēļas pirms vēlēšanām pavadīju Kosovā, nu pat tās nesen, un līdz ar to man viens būtisks principāls jautājums par Kosovu. Patiesībā mans kolēģis jau to vaicāja arī, un es vēlētos to atkārtot. Kas tad notiek ar Kosovas atzīšanu? Piecas valsts to nav izdarījušas, kāds tur progress tagad? Attiecībā uz Eiropas Savienību un tās dažādajām institūcijām, misijām, kas tur ir Kosovā, tad pietrūkst tāds kopējs nostājs Eiropas Savienībai. Pietrūkst tādu taustām ieguldījumu, nu, ka tātad uz vietas kosovieši justu, ka Eiropas Savienība ir vienot nostāju, jo viņi arī tur vaicā, nu kas tad tur notiek, kas, kāpēc vīzu dialogs neattīstās, vai tas ir saistīts ar to, ka piecas dalībās vēl mūs nav atzinušas, vai tas saistās ar to, ka. Uh, um, Serbija tur liek ārceļā, un, un Serbija savukārt tiek, tiek promotēta, un viņai liecies priekšu, Kosovā nē, nu, nu, kaut kas viss saistīts. Lūk, tā kā pirmais jautājums, kas tad no jauniešu atzīšana? Un otrs jautājums ir vīzu režīmu liberalizācija ar Kosovu. Tas ir tas, kas man ir uzsits. Bosniešiem, Albāņiem no 15. decembra sākot jau vīzu režīms ir liberalizēts. Un vienīgie vienīgā jaunā nācija, jaunā tauta, kas ir atstāta aiz borta un kas jūtas izolēta, ir kosovieši. Viņam tiešām ir ļoti daudz jaunu cilvēku, un viņiem, diemžēl, nav iespējas pēc vīzām pārvietoties Eiropā un redzēt, nu, kas tad šī slavenā Eiropa ar visām tās vērtībām īsti pasvēr. Lūk, un es domāju, tas um, stiprinātu pašu kosoviešu pašapziņu un, un arī nākamajā parlamentā jaunā partija vēlas pilnīgu pašnoteikšanos, tā vēlās, lai viss eh, nu, Eiropieši vispār liktu viņus mierā un tā tālāk, nu, šādi nacionālistisks noskaņojumi attīstās. Un es eh, saprotu, ka padomu un komisija, un īstenībā vairākas dalībvalsts, tās, kuras nevēlas sākt vīzu dialogu, tās ir pie vainas šādiem noskaņojumiem. Un tas tiešām izraisa frustrāciju, satraukumu pilsoņu vidū Kosovā, un, un tad, tad mēs tiešām riskējam zaudēt eh, kosmēšu atbalstu, riskējam, ka viņi varētu pārstāt atbalstīt eh, savas valsts virzības Eiropas Savienību. Lūk, tā kā ko jūs grasāties darīt, kā jūs grasāties pārliecināt eh, atlikušās dalību valsts, ka kosoviešiem ir nepieciešama šī vīzu li režīma liberalizācija. Tagad nevis saprot, ne šodien, ne rīt, bet nu tuvākā laikā, un ko tad jūs grasāties darīt šajā sakarā? Otrs jautājums par Melnkalni. Cik zinu, tur ir privatizācija nemazas problēma, jo sevišķi enerģētikas jomā. Vai jūs esat papētījis, kas tur un kā, ko grasāties darīt? Melkalna, Melkalnas valdība ir pazīstama ar to, ka, nu, tā ir, maigi izsakoties, necaurskatām, jā, ja? nu, tad, tad, kā tad šo caurskatāmību dažādās jomās jūs grasāties veicināt, gan privatizācijā, gan citur. Ko jūs zināt par to un cik stingras piedienas mēģināt? veikt uz, uz Melkalnas iestādēm, lai tātad šo korupciju mazinātu un uzlabotos caurskatāmību. Paldies, Lunčekas kundze, Tānoka kungs, lūdzu jums vārds. Priekšsēdētā ministra kungs, esmu referents Melkalnas jautājumos, bet nu, par to es negrasījos runāt, jo man Melkalnas eh, jautājums ir relatīvi nepretrunīgs, sacīsim. Jo, nu, jāsaka, Melnkalns aizumā ar kaimiņu valstīm tur stāvoklis labāks. Viņa piezināšanai Klončiks kundze sacīja, un skatīsimies, kā manā grupā, manā ziņā varētu būt iesvarā kādu noteikti not, eh, grozījumu. Bet, kas attiecas privatizācijas piekrītu, tā ir jāveic eh, caurskatāmi. Un, principā, jau tikai apsveicam vērtējums tas, ka Melnkalnē tiek eh, privatizēts valsts pārvaldē pārstāvjušiem esošu uzņēmumi. Mans jautājums vispār ir kāds tāds. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, kā tad īsti praksē? šīs rotējošās prezidentūras strādā, jo sevišķi, kas attiec uz, uz jūsu ārlietu ministrijām, jo tā, kā zināms, ir, ir stiprināts augstā pārstāve un, un komisijas prezidenta vietnieka stāvoklis, tātad ir tāpat arī Rompoja kunga kantors, ja, kas ir pastāvīgais um, padoms priekšsētājs un jūsu tautietis. Un kāda ir šī katra komponenta loma šajā procesā? Cik liela ir integrācijas pakāpe? Un, um, Un kā tad būs ar šīm rotējušām prezidentūrām, vai tās nekļūs par tādu atavismu, un eh, varbūt jūs būsiet viens no pēdējiem ārlietu ministriem, kas, kas šo sešu mēnešu laikā, kas prezidentūras pārziņā vispār kaut ko veic, varbūt, ka tad, kad ārējo attiecību dienas pīstam sāks sākt nākamajā gadā, un nākotnē tātad ārlietas drošība un, un palielināšanās kustība pastāvīga lieta, un nemainīsies, um, tātad atbildība par šiem jautājumiem atkarībā no rotējušās prezidentūras, kā tur būs, visnēs skatījumā pēdējā prezidentūra, kas atrodas šajā situācijā. Vēl paldies Tanuka kungs. Un kas Lidis kungam kā pēdējiem vārds, lai noslēgtu šo diskusiju. Paldies. Ministra kungs. Preses materiālos mēs pastāvīgi lasām, ka jūs tiešām esat kā tāds godīgs starpnieks, godīgs brokeris sarunās starp Turciju un Kipru, lai mēģinātu atrast uh, izēja no, no šīs strupceļa atkarībā uz Ankaras protokolu un varētu atsākt uh, sarunas par dažām vismaz nodaļām. Nu, tas viss ir skaisti, bet varbūt jūs te varētu informēt komiteju par to, kāds centiens šajā jomā ir veids. Ja nu nē, tad es vēlētos, lai jūs pārliecinātu šo komisiju par to, ka tas, ko jūs sacījāt, proti, ka pilnīgi nediskriminējoša Ankaras protokola ratifikācija ir jūsu nu, tātad prioritāšu sarakstā. Es domāju, ka jūs tiešām plānojat to panākt no Turcijas puses un kādā veidā. Paldies, kas Lidis kungam! Nu, ko tad tagad nodod vārdu atpakaļ? Ministri kungam bija daudz komentāru jautājumu, lūdzu, vārds jums, mēģiniet atbildēt to visu. Nu, ko, nu mēģināšu atbildēt, varbūt nepilnīgi visiem jautājumiem, protams, bet uh, katrā ziņā likšu aiz savus komentārus, ko jūs teicāt. Pieņem zināšanai atsevišķus komentārus, ko dzirdēju, kas ir vairāk tā kā tādi. Uh, Mm, nu, varbūt eh, pēc kāras, eh, pēc kāra tāda kā, mm, nu, lobismu tipu jautājums, sacīsim, kas nav pat īsti jautājumi, bet vairāk tā, tādas informatīvi punkti. Eh, lai nu kā, īsi uz svarīgākiem jautājumiem, ko saklausīju. Sala Frankas kundze. Jūs atsaucāties uz pēdējiem notikumiem, apvienotās nācijās, tur taču tādi pretrunīgi balsojumi bijuši un tā, bet. Te, Nu, tam varbūt nav tieši sakara ar paplašināšanās procesu kā tādu, bet uh, tiesa gan, jā, Lisabons līgums uh, tiešām mēģina nodrošināt Eiropas Savienībai tādu kaut vienotāku nostāju, vienotāku balstu, nu, tad tam nebūtu jābūt tikai vārdos, bet arī darbos, protams, tas ir, nu, pilnīgi skaidrs. Un uh, Frankas uh, kungs atsaucās arī uz tā saukto paplašināšanās pagurumu. Uh, Un es vēcētu, nu, kāda ir rotējušās prezidentūras pateicējā nostāja šajā jautājumā. Nu, arī atbildot vairākiem citiem jautājumiem, nu, vēlos uzsvērt, ka šeit, tāpat kā citur, mums, mums pieeja ļoti tāda praktiska, pragmatiska. Mēs paturam prācīs, no nu, tātad acīs, tātad šī gada beigas, tātad 31. decembris, mēs zinām, protams, ka vārdiem, deklarācijām ir mazs svārs, jā, tām neseko konkrēti darbi. Un tieši tādēļ esam mēģinājuši panākt to, lai šis vilciens eh, ir uz priekšu, lai šis sastāvs neapstājas. Un eh, kolēģi vēlas, lai būtu tā, tāds līdztiesīgs eh, process. Kandidāti vēlas redzēt, ka mēs vien, no vienas puses nopietni uzņemam viņa centienus, ambīcijas, bet no otras puses skatāmies individuāli, ko tad katra valsts izdarījusi, kāda ir panākuma, kāda ir, kāds ir progress, un, un, un to es atkārtoju atkal un atkal. Te nav runa par kādiem konkrētiem grafikiem. Jūs nu, tāds jautājums, kā, kad tad notiks tas vai tas, un uh, šeit nav mētāna. Studenti prasa, nu, kad tad būs man, kad tad piešķirsiet man diplomu. Nu, ziniet, drīzāk būtu jāvaicā, kad man būs eksāmenis. Nu, tas ir drīzāk jautājums, kas piedarās studentam. Kad saņemsiet to diplomu, nu, ziniet, tas jau tā, no nu, pašiem jums atkarīgs. Kā tiksiet galā ar mājas darbiem, kā īstenosiet uh, akī komunitēru un tā tālāk. Un to mēs uzsveram atkal un atkal. Mēs vēlamies, lai šis lietošais sastāvs tiešām ritēt uz priekšu. Mēs ne, nevēlamies, lai tas nonāktu stupceļā vai eh, radītu kādu mākslīgu šķēršļu tā ceļā. Nebūtu ne. Tas turpinās eh, iet uz priekšu, bet tur nevar nu, tātad eh, baicāt, kā tas tieši notiks konkrēts lietas, tas ir saistīts ar konkrētiem apstākļiem. Tālāk Kotris kundze sacīja, ka ņemot vērā ekonomisko situāciju, varbūt paplašināšanās pat labā nav nu, īstā īstais laiks tādā paplašinātā Eiropas Savienība. Nu, no vienas puses, protams, tas tā ir, bet paplašināšanās procesu daži uzskata par draudiem Eiropas Savienībai, bet no otras puses tas paver ir iespējas. Un mums ir jābūt pietiekami drosmīgiem, lai to atcītu, ka ir ne tikai tātad riski, bet arī iespējas. Un, ja sveicāt kādu vēsti, tad es sūtīšu saviem kolēģiem padomē, nu, akurāt tādu. Ja ne tikai riski, bet arī iespējas. Jūs arī pieminējāt konkrētu valsti, Turciju. Tā, protams, ir ļoti vērā ņemams partners. Un saviem 26 kolēģiem padomē es arī likšu pie sirds to, ka ievēroju pats eh, nesenā pagātnē viesojoties Turcijā. Pēdējos mēnešos vairāk kārtu esmu bijis. Un esmu kontaktējies, eh, sazinājies ar dažādu aprindu pārstāvjiem, ar reliģisko minoritāšu pārstāvjiem, ar eh, cilvēktiesību aizstāvjiem, dažādu NVO un un tāpat ekonomisko apvienību, ekonomisk, tātad ekonomikas eh, nozaru pārstāvjiem, kas nebūtu nav saistīti ar um, valdību, jāsaka, tieši šīs ekonomiskās asociācijas un uh, eh, uzņēmēja asociācijas ir diezgan kritiskas pret valdību, bet lai nu kā viņi visi atzīst, ka Turcijā pēdākā notikušas lielas pārmaiņas, un tās ir notikušas pateicoties šai Eiropas perspektīvai, tātad Turcijas centieniem spēcot tuvāk Eiropas Savienībai. un viņi visi saka, nu, lūdzu, palīdziet arī no savas puses, lai Turcija neatriest muguru šai Eiropas perspektīvai. Viņi sacīja, ka jau mums sabiedrība tiešām mainās, mainās uz labo pusi, un tam visam pamatā šī Eiropas perspektīva un centieni no mūsu valdības puses eh, pārņemt jūsu vērtības un tā tālāk, un eh, attiecībā uz šo slaveno astoto sarunu nodaļu. Nu, jāsaka, ka pretēji populāriem teicienam eh, bērns neslēpjas vis, vis detaļās un niekos, bet um, bet drīzāk principiālās lietās. Nu, diež, diemžēl, tiešām bieži vien nav runa par likumdošanas integrāciju, bet par tās īstenošanu, un tas Turcijas skatījumā ir problēma, problemātiski. No nu, 14. decembrī mēs vēlreiz skatīsimies, kas tad notiek šis 8. Nu, un nu, tas saka, sakrā tur runa par uh, konkuren, konkurenci un tā tālāk. Par Kipru tagad. Mēs jau mēģinājām ievadu vārdos sacīt, ka pēc manām domām šis ir viens no maniem svarīgākiem uzdevumiem. Bet mans, es eh, palieku pie savu mandātu, es jau nemēģinu aizstāt apvienoto nāciju paveikto. Tur ir noteikti procesi, ko, kas notiek apvienoto nāciju paspārnē, ilgāku laiku notiek. Mans darbs šajā jautājumā savukārt bija pas, paskatīties, pārnāzēt, kā šajos sešos mēnešos, kas man piemēram laiks, kā mēs varam paturēt šo te mm, lakā paplašināšanās sastāvu ritot. Es zinu, ka jautājums par attiecībām starp Turciju un Kipras republiku ir eh, svarīgs, jo pēc tā grūti runāt par turpmāku progresu, bet, eh, lai gan esmu apmeklējis Nikosiju un, eh, un esmu runājis ar Kristofijas kungu, ar prezidentu tātad Kipras, un esmu iedzinājis un mēģinājis saprast, nu kāda ir šo attiecību dinamika un kādi iespējami risinājumi. Un es mēģināju saprast, nu, kā tad eh, es varu sasaistīt šo problēmu ar paplašināšanās procesu, kas man tiešā atbildība. Nu, tā kā es nemēlējos um, jaukt lietas un, eh, kas attiec uz manu atbildības sfēru, es tiešām mēģināju rūpīgi izanalizēt, kādas tad sarunu nodaļas varētu atvērt um, sarunu laikā ar, ar Turciju. Paturprātā to, ka tās eh, nodaļas, kurām nav politiskas blokādes, tās atcīt, ir, ir, nu, nu, nu, to skaits ir neliels. Jo pat, eh, jā, Bēļģijas prezidentūrai izdotos panākt to, ka tiek atvērta jauna saruna nodaļa, tas, protams, būtu ļoti pozitīvi, un šādā gadījumā šo te vēl neatvērto sarunu skaits būs ļoti, ļoti neliels. Un, protams, tad būs nepieciešams jauns papildus impulss, un viens no elementiem, kas varētu tad, tad veikt, eh, uzlabot šo gaisotni, būtu Ankaras protokola īstenošana un uzlab, tātad, situācijas uzlabošanas Kipras salas. Tieši tādēļ es paturprātā šos jautājumus, es tos piemēnu. Vēlnuši pat, paturot prātā šo kontekstu, tad jauns saruna nodaļ iespējama atvēršana. Tā kā es nemēģinu pārlieku ambicios, netēloju te vēl kādu apvienoto nāciju pārstāvu vai tur mesiju, jo katram ir savs darāmais, bet katrā ziņā es uztur cieši sakars arī ar pāriem kolēģiem, gan apvienoto nāciju kolēģiem, gan citiem, kas strādā šajos jautājumos. Protams, mums ir jācenšas panākt tas, lai attiecīgos reģionos beidzās vārdarbība un tā tālāk, un ņemot vērā šī līguma nozīme valdībai jādara vairāk. Jūs vajadzēja kāds mans konkrētās bāžas šeit attiecībā uz decentralizācijas procesu. Tāpat, lai uzlabotu caurskatāmību un jau sevišķi attiec uz finanšu līdzakļu izmantošanu, un tāpat arī kā uzlabot starpību Nacionālo Eiropas integrācijas eh, padomi. Un tie ir vairāk elementi, par kuriem mums ir eh, bāžas un par ko mēs domājam. Par Bosniju Hercegovinu. Nu, te izteikšos tā piestardzīgi prātīgi, jo, godīgi sakot, ja mēs runājam par Bosniju un Hercegovinu 14. decembrī, un mēs ar viņiem runāsim, nu, mēs vēlamies sūtīt tādu pozitīvu signālu šamējiem, un eh, noteikti, lai tīk panākt to, ka šis Eiropas eh, Savienības eh, Eiropas aicinājums šajā pasaules daļā tiešām ir vērsts uz mums, Eiropas Savienību, bet, protams, uzsverot, ka darba vēl ir atliektiem galēmiņiem. Un 14. decembrī, protams, mēs nu, nevarēsim, diemžēl, viņiem viennozīmīgu vēstījumu sniegt, tātad aicināt viņus uzsākt sarunas vai kādas pēc attiecas arī uz Kosovu. Tieši tādēļ es īsumā pieminēju savā uzrunā šīs valstis. Ir skaidrs, ka, un tas arī tika uzsvērts tad, kad mēs tikāmies ar attiecīgo valstu ārlietu ministriem Sarajevā. Tas vēl bija Spānijas prezidentūras laikā, laikā. Mēs vēlamies, ka nepieciešams sūtīt skaidru signālu, ka nu, visas šīs valsts, nu, mums viedokļi raugoties, tām visām ir šis Eiropas aicinājums, Eiropas uh, uh dimensija, Bet, nu, šai šī dimensija, es patīju to nevar izsnāt, nosakot konkrētus datums uzreiz un pasakot, nu, lūk, tur tajā un tajā gadā viss būs kārtībā. Mēs nu, sākumā jāveic mājas darbs un nu, tikai tad skatīsimies. Par Kosovas atzīšanas jautājumu manā rīcībā nav informācijas par to, ka situācija būtu mainījusies. 22 valsts ir atzinušas Kosovas neatkarību, 5 nav, kā jūs zināt. Un taisnība, ka, un te es vēlos atbildēt Sāfrankas kungu jautājumu, Vai Lisabonas līgums tiešām dod mums iespēju runāt vienā balsī? Nu, laiku plēkam jā, skaidra lieta. Apvienotās nācijās, piemēram, attiecībā uz rezolūciju par Serbiju, mēs varējām vienoties runāt vienā balsī un paust vienbalsīgi 27 dalību valstu viedokli, pat paturot prātā to, ka 5 valsts, no šīm valstīm nebija atzinušas Kosovas neatkarību, un 22 bija. Un tagad slēdzim par to, ka, jā, šajā procesā, nu, laiku plēkam Lisabonas līgums mums dod iespēju runāt vienā balsī, bet. Uh, Nu, es neņemšos apgalvot, ka šodien, šobrīd ir vērojama nostāja maiņa šajās piecās attiecīgās valstīs, kas vēl nav atzinušas Kosovas neatkarību. Tad šāds informācijas manām. Es attiecas uz Horvātijas jautājumu, cik nu, nodaļas mēs vēl esam atvērts sarunās ar Horvātiju. Nu, arī šeit, nu, saprotiet, kāda ir mana loma šeit. Es esmu godīgs satinieks, godīgs brokers, un mans darbs nav tagad runāt par šīm nodaļām. Es eh, varu nu, sekmēt kaut kādas lietas, sekmēt kādu konsensu. To arī darīšu. No nu, vismaz trīs nodaļas mēs ļoti intensīvi apspriedīsim ar Horvātiem un ceram, ka šajās trīs nodaļās arī iezīmēsies kāds reāls progress. Mūsu jautājums arī par Horvātiju bija šāds, proti, vai līdz eh, Ungārijas prezidentūras pilnvaru beigām Horvātijas uh, iestāšanās process uh, varētu pabeigties. Uh, Nu, pats nevaru atbildēt šo jautājumu, tāpēc savu pēstišu jautājumu nu arī neņemšos uh, uzņemties kādu atbildību. Jābūt realistiem. Un es domāju, ka Horvāti, būdami atbildīgi cilvēki, ir arī realisti. Nerad nu, nākas dzirdēt, ka dažs no entus, visentuziastiskākajām dalību valstīm, kas vēlas tātad eh, šos te, um, eh, Horvātijas iestāšanos, ir entuziastāki par pašiem Horvātiem. Viņi Horvāti labi apzinās, kas viņiem darāms un kā reizēm mūsu valsts ir pārāk tātad, entuziastisks. Ja mēs runājam, teiksim, par konkurences nodaļu, nu, no vienas puses jau tur liecietas priekš, bet runa par fabriku slēgšanu, par subsīdiju, pārtraukšanu no valdības puses ir delikāti jautājumi. Tur ir runa par zaudētām darba vietām. Lūk, un, un šos centienus, protams, nenāk, nenāk tos īstenot viegli nevienai valdībai, un es vēlos tikai uzteikt Horvātijas valdības sadarbību un arī to, kā viņi strādā ar savu, savu uh, un saviem pilsoņiem viņi nesola nekāds brīnums, nekāds nereālistisks datums. Un tādēļ pirmām kārtām šis jautājums būtu jāuzdod pašiem horvātiem. Viņi gal galā labāk apzinās, kas viņiem vēl veicams, lai nonāktu līdz eh, šim te, līdz pēdējai robežšķirtnē sarunās. Ja man diplomāti vēlas aizstāvēt man no sevis paša, ka nesanā ko lieku. Nē, nu, tā jau arī gluži tik traki nav. Es gribēju, es pieļauju gan izkļūdu un vēlējos runāt par, bi par bijušo uh, Dienaslāvijas republiku Maķedoniju. Jā, jo, jo nu skaidrs, ka um, gan, gandrīz pateicu Maķedoniju vai, vai kādas šausmas, bet nu pēdējā brīdī aprāvos. Um, protams, Mēs visi esam nedaudz eh, nu, nepacietīgi noskaņot šī jautājuma atrisināšanā. Nu, principālā lieta jau ir tāda, ka nu, mēs zinām, kas ir pie vainas un, un tā. Kāds man vecā vai jūs mēģināt nu, izdarīt spiedienu uz Grieķiju? Jā, bet eh, mēs vēlamies, lai būtu apusējība. Jo, lai panāktu nolīgumu Man liekas, ir um, nepieciešama savstarpējā griba. Katrai pusē jāpaspēj salīdzvērtīgi otrai. Un runājot ar abiem kolēģiem abās pusēs, es tikai zinu, tad ir uh, vēlēšanās panākt um, galvenā jautājuma atrisināšanu, politiskā griba ir. Mums tas, manuprāt, ir uh, svarīgāk. Nu, man kā rotējušās prezidentūras pārstāvam arī bija ārkārtīgi svarīgi nu, paturēt uh, roku uz pulsu šim jautājumam un pat apzinoties to, ka patiek tas atšķirās šis principālais pamatjautājums. jautājums attiecībā uz komunitāru īstenošanu darbu vēl ir atlikulikām. Neviens jau neliedz eh, šai valstīs pēc so tuvāk Eiropas Savienībai, integrējot eh, noteikti Eiropas Savienības tiesību aktus jau tagad. Un to, kas vēlas uzsvērt eh, vēlreiz un vēlreiz. Laik, laikam nāk studēt, ka nu, visi mūsu centieni, visi uzdevumi, ko mums uzdodiet, tas, protams, ir ļoti labi, bet, bet runājot par akī komunitēru īstenošanu, nu tā gal galā jūsu pašu cilvēku upuri un, un, un vēlēšanās, vai jūs esat gatavi atsasieties no noteiktām lietām, vai manīt noteikts procedūras, vai nu, no vienas puses, vai, vai uzlabot pārtikas kvalitāti likuma vārdā tā, vai, vai tas ir upuris vai dāvana uz cilvēkiem. Lūk, tā tas būtu, būtu jāskatās. Un, un arī šādai valstī sost tuvāk Eiropas komunitē, manuprāt, būtu tik akurāt dāvana viņa pašu tautai. Piekrīt visiem tiem no jums, kas sacīja, ka nepieciešams dot papildus atbalstu, varbūt ekspertu formā vai kā citādi, tām valstīm, kas strādā pie kīkumunitēra īstenošanas un pārņemšanas pašmai likumdošanā. Nu, nav jau tā, ka mēs to arī nedarītu. Varbūt es neicinājos detaļās tādēļ, ka uh, komisārs Fulers ir uh, tieši tas, kas uh, nodarbojas ar šīs palīdzības sniegšanu. Un beigās izskanēja labs jautājums attiecībā uz to, kā nodrošināt to, ka dažādu institūciju, dažādu, sacīsim, varas avotu centieni Eiropas Savienībā attiecībā uz paplašināšanās procesiem, procesiem tiek integrēti. Kāds arī man vaicāja, vai tik šī nav no pēdējā reize, kad rotējošās prezidentūras rokās atrodas eh, paplašināšanās jautājumi. Nu, nedomāju gan. Būtu kļūda domāt, ka pienāks diena, un šī diena pienāks drīz, kad šo jautājumu um, cilās un skatīs tikai ārējo attiecību dienests. Te nav nu runa tikai par diplomātiju, paplašināšanās procesu pamatā ir starpvaldību jautājums. Tie ir tāda birokrātiska lieta, un, un rotējušās prezidentūras noteikti uh, dos savu vārtavu politiskajā atbildībā kopējā, lai uzlabotu konsensu starp dalību valstīm un palīdzētu kopīgiem spēkiem saprast, kas konkrētajā valstī darāms, lai uh, iestātos Eiropas Savienībā, kas attiec uz uh, kontaktiem ar komisiju. Jā, uzturam aktīvas kontakts, vai mēs uzturam kontakts arī ar citiem. Tātad citu politisko aprindu, ja sacīsim atbildības uh, un ietekmes uh, avotu pārstāvjiem, jā, atkal var atbildēt apstiprinoši, bet katrā ziņā galējā atbildība par šiem procesiem arī turpmāk paliks rotējušās prezidentūras rokās, vismaz formāla atbildība. Kornelsen kungam bija vairāk instanti jautājumi par to, ko viņš sauca par, par mantojumu, tātad par prezidentūru trio atstāto mantojumu. Nu, un arī par to, kā uzlabot uh, saskarsmi komunikāciju dalību valstīs, lai uzlabotu, uh, kā šī vēsts tiek pausta un popularizēta dalību valstīs. Finans. <laughs> think, a... Man nu, šķiet, un šeit es tagad runāju kā valsts pārstāvošs um, politiķis, es domāju, ka viena no lielākajām Eiropas projektu traģēdijām, te nav runa tikai par paplašināšanos, bet tātad par Eiropas Savienību kopumā vislielā, viena no lielākajām traģēdijām ir tāda, ka dalībvalstu politiķi ir pieraduši pie tā, ka viņiem vienmēr ir um, tātad viegli izdēno situācijas. Tad, kad ir jāsaka, jā, jāveic pilsoņiem, kas slikts, jūs sakat, ai, tie Briseles biekrāt, tie pie vainas. Savukārt, tad, kad ir sakams, kas pozitīvs, nu, tad saka, lūk, es panācu, es izcitu, lūk, tā. Un um, tas diezgan bieži ir vērojams dalību valstīs. Un tas būtu jāmaina. Tas, kā politiķi pašmājās runā par Eiropas saimnības politiku, ir būtiski, lai pārliecinātu sabiedrību par to, ka tas, ko mēs šeit darām, ir pareizi vajadzīgi. Un, protams, liek, likt akcentu uz paplašināšanās procesu, nu, tas mums jāpieprasa no saviem pašmāju dalību valstu politiķiem, arī viņiem jāpiedalās e, šajā procesā. Un, ja domā par to, ka mēs te paplašinam dēmus, iesaistot, e, tad, tad paplašinot Eiropas Savienību, doma ļoti interesanta. Es katrā ziņā to likšu aiz auss. Nu, neteikšu, ka rīt um, tas jau tiks kaut kur ierakstīts un kļūst par realitāti, bet uh, katrā ziņā noteikti likšu aiz auss. Nu, vēlreiz par Kosovu. Ievad vārdos jau sacīju, ka, nu jā, perspektīvā mēs strādājam pie tā, ka arī šajā valstī notiks eh, vīzu režīmu liberalizācija. Tad mēs strādājam, principā, ar kosoviešiem pie šī jautājuma. Un tāpat arī pie iespējamā tirsniecības nolīgums starp Kosovu un Eiropas Savienību arī pie tā tiek strādāts. Un tās ir konkrēts norādes no Eiropas Savienības puses, konkrēts signāls, ko vēlamies sūtīt viņiem, ka mēs vēlamies, lai Kosovas un Kosovas mm, tautas liktenis, eh, ka mēs to uztveram ar vislielāko nopietnību. Un turpinam strādāt tādā virzienā, kā visi mums to arī sagaida. Yes, the last question is a... Uh, nu, un vispēc ir pēdējais eh, jautājums. Nu, um, nu komiteju par saviem centieniem attiecībā uz Ankaras eh, protokolu īstenošanu informēt visu laikam tagad nevarēšu. Jūs pie savā jautājumā pieminējāt, ka, ka še, tas varbūt, varbūt būtu nevis tāds pakāpenisks process, bet vainu vainu, tā sacīja. Piekrītam vai nepiekrītam, bet, nu, es šai, šai ziņā atļaušos jums iebilst. Jo politikā nereti tomēr tie reālie soļi reālie darbi sākumā veicami pie uzticības stiprināšanas. Un, un lai būtiski mainītu kaut ko sarunās un atrastajām pavērsienu, bieži vien nāks pēc solīt pa solītim. Nu, šķiet, ka to pašai bū, būšu atbildējis visiem kolēģi jautājumiem. Lielas paldies! Eh, paldies! Vanakaras kungs, šī bija ļoti noderīga un interesanta tikšanās, un es domāju, ka kolēģi arī ir pateicīgi jums par to, ka tik godīgi un precīzi atbildējāt uz jautājumiem, eh, tik ļoti īsā jūs atbildējāt, laikā jūs atbildējāt uz daudziem jautājumiem. Paldies par to, ka ieradāties, un mēs gribētu labprāt jūs eh, regulāri šeit redzēt, lai eh, saglabātu kontaktus ar prezidentūras uh, pārstāvjiem. Paldies jums un uz drīz tikšanos! Bene, allora siccome abbiamo qualche minuto, pochi minuti di anticipo sulle ore. Tad eh, mēs tagad eh, nedaudz eh, ātrāk pabeidzām iepriekšējo darbkārtības punktu. It kā bija paredzēts sākt balsojums puses piecos. Vakar nevarēja debatēt par 4. un 5. punktu, par Kačina kunga ziņojumu, un tāpēc gribētu dot uzreiz referentam vārdu. Uh, lai viņš mums varētu izklāstīt uh, šos jautājumus uh, līdz 16.30. Lūdzu, jums vārds. Grazie, onorevole, prezidente. Paldies, priekšsādātāji kungs, Albertīnī kungs. Distinguished colleague. Godātie kolēģi, pirmkārt gribētu pateikties ēnu referentiem un visiem uh, kolēģiem par uh, vērtīgo ieguldījumu. Kopā ar ēnu referentiem mēs esam panākuši uh, vienošanos par 18 kompromisu grozījumiem, kas iekļauj vairāk kā vienu trešdaļu no sākotnējiem grozījumiem. Tas ir būtisks brīdis Rietumu Balkānu valstu integrācija Eiropas Savienībā. Horvātija uh, gandrīz jau ir pabeigusi iestāšanās sarunas, Melnkalna kļūs par uh, kandidātu valsti nākamēnes, uh, es atvainojos šomēnes. mēnesi un tā ir ļoti pozitīva attīstība visam reģionam, un šobrīd Serbijai vajadzētu izmantot. Kā viens no kolēģiem norādīja, tad šī rezolūcija par Serbijas progresu es integrācijas procesā būs vispozitīvākā līdz šim. Es ceru, ka tas iezīmēs sākumu pātrinātām reformām Serbijām, kas galu galā noslēgsies ar Eiropas Savienības eh, dalību Serbijai. Serbijas uh, valdībai ir jāveic uh, papildus pūliņi un jāsasniedz rezultāti, runājot par dialogu ar Prištinu un sadarbību ar starptautisko kriminālu tiesu bijušajai Dienaslāvijai. Viens no izaicinājumiem ir uh, tieslietu reforma. Es augstu vērtēju šo te signālu, ka Serbijas iestādes šos jautājumus ļoti nopietni uztver, un es ceru, ka mēs redzēsim, ka tiks panākts būtisks progress drīzā nākotnē. Uh, Kas attiecas uz stabilizācijas un asociācijas nolīgumu ratifikāciju ar Serbiju, gribu atgādināt kolēģiem, cik svarīgs ir šis nolīgums Rietumbalkānu eh, iestājas procesā. Tas Eiropas Savienībai un valstīm dod juridisko ietvaru savstarpējām attiecībām un ir veicinājis stabilitāti reģionā. Tas padara ES perspektīvu taustāmu un jau ļoti tuvu. 2008. gada septembrī tas tika ratificēts, un uh, tā opozīcijas partijas atbalstīja vairākumu, lai ratificētu šo nolīgumu. Bet, diemžēl, uh, ratifikācijas procedūra nesākās uh, dalībvalstīs līdz pat šā gada jūnijam, jo nebija sadarbība ar kriminālu tiesu. Uh, Es gribētu aicināt atlikušās 16 dalību valstis ratificēt nolīgumu ar Serbiju pēc iespējas drīzāk. Eiropas parlamenta loma ir um, bijusi būtiska Eiropas integrācijas procesā attiecībā uz kandidātu valstīm. Mūsu darbam ļoti cieši seko un uzklausa mūsu teikto. Ratificējot uh, asociācijas nolīgumu ar Serbiju, parlaments veicina eh, Serbiju veikt pasākumus, lai nekavētu ratifikāciju. Ir jāpieņem konstruktīva pieeja dialogā ar Prištinu, un eh, tādējādi Serbijas eh, iestādes nodrošinās šī procesa turpināšanu. Paldies par uzmanību, esmu gatavs atbildēt arī uz jautājumiem par grozījumiem. Paldies! Grazie, honorevole Kačina. Paldies, Kačina kungs. Tagad mums ir laiks trim runātājiem, katram viena minūte. Kopas kundze, viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos ļoti īsi. Vispirms apsveicu referentu Kačinu kungu par ļoti labu un pozitīvu ziņojumu par Serbiju. Uh, un tas raida ļoti skaidru signālu par valsts Eiropas perspektīvu. Paldies arī par viņa konstruktīvo priekšlikumu un pieeju kompromisu grozījumu gatavošanā. Mūsu grupa uzskata, ka jābū, jāsūta skaidrs signāls Serbijai par sasniegto progresu, bet godīgi arī jāuzsver problēmas, kas vēl jārisina. Gribu minēt tikai divus punktus. Pirmkārt, eh, starptautiskā krimināla tiesa. Uh, Mēs atbalstām referenta pozīciju, kā tas tika teikts arī padomas secinājos, un mēs uh, gaidām nākamnedēļ Bramiča ziņojumu. Otrs punkts - Kosova. Tas mums ir svarīgs punkts. Šis nav ziņojums par Kosovu. Mēs zinām, ka Kosova ir strīdu sābols šajā komitejā, un uh, tāpēc uh, Mums nevajadzētu eh, sūtīt šādu šķelošu, šķeļošu signālu par eh, ziņojumu par Serbiju. 3 un 4 ir šie kompromisa grozījumi, 3 un 4 mums ir pieņemami, mēs neatbalstīsim citus grozījumus par Kosovu. Mēs gribētu aicināt citas grupas eh, rīkoties tā kā mēs. Un vispēcot, gribētu vēlreiz pateikties referentam, un ir svarīgi sūtīt vienotu, skaidru signālu attiecībā uz Serbijas Eiropas Savienības perspektīvu. Paldies, Kornelisenas kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies! Es arī augstu vērtēju Kačina kungu veikto darbu, kā viņš strādāja mums kā Andru referentiem par kompromisiem. Mēs šeit nonācām pie ļoti labiem kompromisiem. Gribētu minēt e ICTY Nevis tāpēc, ka esmu no Nīderlandes, bet tāpēc, ka esmu savas grupas uh, pārstāvu par Bosnijas jautājumiem. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, lai mēs kā Eiropas parlaments ļoti stingri nostāju ieņemtu attiecībā pret Serbiju šajā jautājumā. Bladič un Hadžič ir jānotver ne, ne tikai Serbijas pašas dēļ, kurā ļoti daudzi cilvēki sevi uzskata par kara upuriem, uh, un neskata šos pagātnes notikums līdzsvarotā veidā, arī Bosnijai tas ir svarīgi. 775 genocīda upuri šogad vien tika pārabedīti un ir jānotver šie noziedznieki, un Serbijai ir jādara viss, kas ir tās spēkos. Bramiča ziņojums iepriekšējais bija ļoti kritisks, un droši vien, ka nākamais ziņojums arī būs kritisks, ja ne vēl smagāks. Uh, paturot prātā, ka starptautiskā krimināla tiesa bija šajā Dienaslāvijā darbosies vēl tikai divus gadus, un pilnvērtīga sadarbība ar to ir kritērijs, tad es domāju, ka visiem tas ir jāievēro. Piektajā kompromisā mēs ēnu referentu sanāksmē runājām, un lielākā daļa grupu vienojās, ka izņemsim ārā vārdus the most. Un uh, The Hague can be deemed as convincing evidence of full cooperation. Um, so this... Tātad šis uh, teksts, uh, mēs par to balsosim atsevišķi. Es sapratu, ka par šiem vārdiem the most uh, balsosim atsevišķi, lai tos varētu neiekļaut un uh, raidīt skaidrāku signālu un varbūt padomāt par pārformulēšanu, tad, kad uh, šis ziņojums nonāks uh, plenārsēdēm, tad, kad būs pienācis Gramiņš ziņojums. Paldies! Bīni! Uh... Labi. Tagad uh, Šepflina kungs, un pēc tam slēgsim debats vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, es arī tiešām izteikšos ļoti īsi. Šis ziņojums ir ļoti labs. Uh, kompromisi ir labi. Mēs pie tiem ļoti smagi strādājām, īpaši apsveicu Kačina kungu un lielā mērā piekrītu visam, kas jau tika teikts. Benissimo, allora possiamo. Ļoti labi, tad mēs varam tagad turpināt ar balsojumu. Gribētu jūs lūgt um, ielikt savas balsošanas kartas balsošanas iekārtās Kā jau teicu, vispirms par uh, Serbijas integrācijas procesu 19. par. Lūdzu, celiet rokas, kurš par 19. grozījumu pret. Atturas noraidīts. 20. par. Pret. Atturas pieņemts. 21. Mutisks grozījums par. Pret. Atturas pieņemts noraidīts. 22. par, mutiskais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tagad otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tad trešais, es runāju, 36. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 41. grozījums. Šeit ir balsojums pa daļām. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa 41. grozījumā sociāldemokrātu pieteikums. Tātad 41. Eh, eh, grozījumu pirmo daļu vēl pārbaudīsim elektroniski. 48, tātad 47 balsojuši, 24 pār 23 pret. Un tad vēl ir cilvēki, kuriem nav balsošanas kartes līdz. Vai jūs gribētu izteikties par šo jautājumu? Pieņēmts 24 pret 23. Kurš ir par? Priekšsēdētāja kungs, es esmu pret. Kurš ir par? Tikai tie, kuri ir par. Pār 41. grozījumu pirmo daļu. Kurš ir par? Tikai tie, kam nav balsošanas kārtas, pārējie jau nobalsoja elektroniski. Tātad tie, kam nav balsošanas kārtas un kuri ir par. Tagad balso tie, kam nav balsošanas kārtas. Tagad celiet rokas. Kurš ir par? 2, 3, 4. 4. Nē, nē, nē. Nē, nē, nē. Pārāk liels sajukums. Balsosim vēlreiz. Vēlreiz elektroniski balsosim par 41. grozījumu pirmo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nē, sākam balsot. 52. 51. Beidzam balsot. Vienu, vienu mirklīti, vienu mirklīti. Tie, kuriem nav balsošanas kartes, tie tagad var balsot ceļot roku. Tānaka kungs, lūdzu jums vārds. Bet reglamentu priekšstādā. Nu, mēs tak nezinām, vai šīs iekārtas strādā vai nestrādā. Varbūt tad balsojam par uh, visiem punktiem uh, manuāli. Tas, manuprāt, ir vienīgais godīgais veids, kā var panākt kaut kādu skaidrību šajā lietā. Some people could accidentally vote twice without realizing. Jo sanāks tā, ka daži nobalsos divreiz negribot. Jā, un uh, daži no kolēģiem tad nobalsos divreiz jums taisnība. Jā, nu labi. Ja kāds grib krāpties, tad tas ir iespējams, jā. Uh, mēs varētu tā labticīgi tam pieiet, bet nu labi, jūsu piezīme ir pareiza. Tātad. Tad jums tagad visiem ir jāpaceļ rokas un jātur tās gaisā, jo mums būs jāskaita. Tātad 41. grozījums, kurš par lūdzu celiet roku. Pirmā daļa - celiet roku. Un nelaidiet lejā, jo mums ir jāskaita. Please, go well casino. Allora, adesso facciamo i contrari. Tagad, kurš ir pret? Pirmā daļa 41. grozījumā. decade. Va bene, decade, siamo pari, 27 a 27. Tātad 27 pret 27. Otrā daļa. Kurš par otro daļu 41. grozījumā? Otrā daļa. Nē, nē. Otrā daļa, tad par to nemaz nav jābalso. Tagad eh, pirmais mutiskais grozījums par pret. Mutiskais pirmais grozījums ir pieņemts. Tagad 51. Eh, eh, divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, Lunačeks kundze, lūdzu, Lunačeks kundze. Kas notika ar 41. Nē, es gribu zināt, kas notika, vai jūs varētu mums paskaidrot? Tātad 41. Eh, grozījumā bija divas daļas. Pirmā daļa bija 27 pār 27 pret. Tas nozīmē, ka tas netika pieņemts, un par otro daļu mēs nebalsojām. Tagad mēs balsojam par pirmo daļu 51. grozījumā. Kurš par? Tas tika pieņemts, un otrā daļa 51. par pret atturas pieņemts. 52. par pret atturas pieņemts, manuprāt. Tagad uh, sociālisti vēlas izteikties. Uh, eh, ā, ah, nē, pārbaudīsim 52. elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 31 par, 24 pret, pieņemts. 53 par, pret, atturas, pieņemts. 4. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 55. par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. Piektais kompromiss. Balsojam atsevišķi par to. Un to pieprasa, pieprasīja sākumā pirmā daļa pirmajā piektajā kompromisā par. Es atvainojos. Viss šis teksts izņemot vārdus the most. Lūdzu. Um, the split vote Our... Tā ir zaļo prasība, nevis uh, mūsu prasība. Tātad balsojums pa daļām. Tagad uh, piektais kompromiss, pirmā daļa līdz vārdiem the most. Pirmā daļa kompromisā, kurš par? Pret? Atturas pieņemts. Otrā daļa. Kurš par? pret. Man šķiet, ka pieņemts, bet neesmu pārliecināts. Otrā daļa. Uh, uh, scusi un attimo, non le ho dato la parola, mi scusi un attimo, non, non si può parlare. Es atvainojos, es jums nedevu vārdu, tātad jūs nevarat vienkārši runāt, uh, ja es jums nedodu vārdus, jūs neredzēju. Uh, Protams, atvainojos, bet ja jūs tāpat vienkārši runāsiet, tad, tad ir sajukums. Otrā daļa. Par to jūs tagad nobalsojām. Tagad uh, balsosim elektroniski par otro daļu. Tānoka kungs par reglamentu. Maiba. Nu jā, <clears throat> tas nav arī ne tikai manā balsošanas sarakstā apmēram citur. <clears throat> Ja vēlaties tātad pateikt vārdu mums, tad kā mums būtu jābalso? Vai paskarot, jo reizēm nav skaidrs, vai balso pār vai, vai, vai pret, ja ne, pēkšņi parādās viens vārds. Uh, Tā kā es vēlētos lūgt uh, mutiskā balsojuma iniciatoru, lai jūs informētu sekretariātu, kur, kur jūs, kurā tad balsojuma ailītē tagad uh, jūs vārds ietilpst. Sekretāriju ci leģe, ci leģe elemendamento, kas jābūt. Sekretariāts uh, nolasīs grozījumu, tad jūs zināsiet, kad ir jābalso. Zaļo grupā aicina balsot par visu teikto kompromisu, izņemot vārdus demaustu pirms vārdiem convincing evidence. Es tam tagad nobalsošu par pirmo daļu, kas nobalso par pirmu, visu tekstu, izņemot vārdus the most. Pirms vārdiem convincing evidence of full cooperation un tā tālāk. Lūk, tā kā otrā daļa tagad ir šāda balsojuma par diviem vārdiem. The most. Pirms vārdiem convincing evidence. Jā, lai šos vārdus atjaunot tekstā tieši par to, tā kā, ja vēlaties, lai būtu viss piektais kompromiss atbalstīts, tad, tad balsot arī par otro daļu. Allora, seconda part. Tā tad uh, otrā daļa piektajā kompromisā par pret atturas pieņemts. Tad tagad iesim tālāk, sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tad 71. par. Mutiskais grozījums par, pret, atturas pieņemts. 72. dalīts balsojums, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 73. par, pret, atturas pieņemts. 74. pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 75. par pret atturas noraidīts. 76. par pret atturas pieņemts. 77. par pret Sociālisti par 78. Uh, grib, lai mēs pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Divdesmit divi par, trīsdesmit divi pret noraidīts, septiņdesmit septītais uh, par, kas par, lūdzu, parādiet. Pret. Atturas pieņemts. Septiņdesmit astotais par pret, atturas noraidīts. Kompromiss 7 par, pret, atturas pieņemts. Tagad esoties kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Esoties kompromiss par, devītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 90. grozījums. Nē, 89. E, balsojums par daļām. Pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. Balsojums par 11. grozījumu par. Pret. Atturas pieņemts. 12. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 101. grozījums balsojums par daļām, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 102. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 103. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 104. par, pret, atturas pieņemts. 105. par, pret, atturas noraidīts. 106. 106. par, pret, atturas noraidīts. 107. balsojums par daļām, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa. Par, pret, atturas. Nav skaidrs. Elektroniskā pārbaude par otro daļu. 107. balsojums eh, sācies. Beidzies. 17 pret, 37 par. Pieņemts. 108. par, pret, atturas, noraidīts. 110. par, pret, atturas, noraidīts. 112. par, pret, atturas, pieņemts. 13. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts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 pret atturas pieņemts. Simt trīsdesmit pirmais grozījums par pret. Elektroniskais balsojums par 135. grozījumu. Beidzam balsot. 33 pār, 22 pret. Pieņemts. 138. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 139. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 140. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 141. par. Pret atturas noraidīts 142 par pret atturas pieņemts 143 par pret atturas neredzu skaidri, tāpēc balsosim elektroniski par 143. 143. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. 31 par, 24 pret, pieņemts. 144 par, pret, atturas, noraidīts. 145 par, pret, atturas, pieņemts. 146 par, pret, atturas, noraidīts. 16 kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 148. par, pret, atturas pieņemts. 145. par, pret, atturas pieņemts. 151. par, pret, atturas pieņemts. 152. par, pret, atturas pieņemts. 153. par, pret, atturas pieņemts. 154. par, pret, atturas pieņems. 155. E, balsojums par daļām. Pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. 157. par. Pret. Atturas pieņemts. 159. E, mutiskais grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. 159. mutiskais grozījums par, pret, atturas pieņemts. 160. par, pret, atturas pieņemts. Apsvērums A 11. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 12. grozījums. Nē, tas atkrīt. 13. par, pret pret. Nav skaidrs. Balsosim elektroniski par 13. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Septiņpadsmit eh, pret, četrdesmit par, pieņemts. Četrpadsmit grozījums par, pret, atturs pieņemts. 17. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 16. par, pret, atturas, pieņemts. 18. balsojums par daļām pirmā daļa par, pret, atturas, pieņems otrā daļa par, pret, atturas, Ehm, vajadzētu būt pieņemtam 18. kompromiss. Labāk pārbaudīsim. Tātad elektroniskais balsojums par 18. otro daļu. 18. grozījums otrā daļa. Sākam balsot, beidzam balsot. 38 par 15 pret. Jums ir jāpaceļ rokas. 18. Grož, eh, kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais eh, balsojums par daļām. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Piektais eh, par pret atturas pieņemts. Desmitais par. Pret. Atturs. Pieņemts. Tātad elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 51 pār, pār 3 pret. Tad um, apsveicu runātāju. Dokuments ir pieņemts. Kačina kungs. Tad elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 51 pār. Neviens eh, pret, tātad eh, divas, divi atturās, eh, apsveicam mūsu referentu. Tagad īsa pauze līdz pusdienas pieciem. Tātad sešu minūšu pauze pirms mūsu sanāksmes aizslēgtām durvīm. Tātad sāks, atsāksim darbu pēc sešām minūtēm. Paldies!